Good afternoon, dear colleagues. Uh, I am... Labdien, dārgie kolēģi! Es šodien aizstāju Soniju Alfāno, priekšsēdētā viņš nevarēja būt klāt. Mums būs parastā Krim sanāksme līdz 17.30 un pēc tam būs koordinātoru sanāksme aizslēgtām durvīm šajā telpā. Tātad pēc 17.30. We'll the... Mēs sāksim kā parasti ar darba kārtības projektu pieņemšanu. Ja nekāda iebilduma nav, tad eh, pieņemsim darba kārtību tādu, kāda tā jums tika nosūtīta. Nākošais darba kārtības punkts ir ziņojums par krimdelegācijas vizīti uz Serbiju. Šī vizīte norisinājās no 16. līdz 18. jūlijam. Un šajā delegācijā bija desmit locekļi, viņi apmeklēja Belgradu. Delegācija varēja tikties ar daudzām iesaistiem pusēm, parlamentu pārstāvjiem, tiesas iestādes pārstāvjiem, policijas, muitas pārstāvjiem, finanšu administrācijas un arī um, pilsoniskās sabiedrības organizācijas pārstāvi un investoru, ja ieguldītājas sabiedrības pārstāvis. Šī valsts ir nesen sākusi iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību un līdz tekus tam tā mēģina stabilizēt savu demokrātiju un ekonomiku. Tās ir cietušas no organizētās noziedzības starptautiskā boikota gadu garumā aicināju desmit iesaistītos locekļus, eh, kas piedalījās šai vizītē, pastāstīt par saviem iespaidiem un iegūto pieredzi. Varbūt eh, varētu sākt mūsu referents, ja Kolīno kungs, vai arī jebkurš eh, delegācijas locekļs, kas vērs izteikties. Lūdzu, Bilu, paldies priekšsēdētāji. Es gan īsti savu roku nebiju pacērs, bet nu labi. Es piedalījos šai vizītē divas dienas, nevis visas trīs. Apmeklējums bija ārkārtīgi interesants un pat eh, šokējošs. Žurnālisti, kas eh, cīnās pret eh, organizēto noziedzību, mums pauda šādas tendences, un viņi sacīja šādi. Uh, lai ar kādām bandām uh, mums būtu darīšana Serbijā, tās to vadoņi vienmēr ir bijušie Miloševiša rokas puiši. Un tad mēs uzdevām jautājumu, nu, uz kurieni dodas šī nauda. Un mēs uzzinājām, ka mēs varam apmeklēt ļoti skaistu Belgradas uh, kvartālu, kur ir brīnišķīgas villas un Mercedes automobīļi, un uh, tur cilvēki ļoti mierīgi dzīvo. Uh, Tātad eh, šie izteicieni bija ļoti skaidri un arī interesanti. Un man, eh, man pārņēma tāda sajūta, ka Serbija ir klājas smagi, viņai jācīnās ar korupciju un organizēto noziedzību. Paldies! Paldies, tupin priekšsēdētājs! Paldies par šiem īsajiem iespējiem par vizīti Serbiju. Man šķiet, ka arī Sondergata kungs, ko grib sacīt, lūdzu. Jā. Bare give et, et helt kort uh, indtryk jā. Es gribētu jums pastāstīt par maniem iespējiem. Es pilnīgi piekrītu mūsu kolēģi sacītajam. Tā tad eh, gribu stāstīt par diviem iespējiem. Tad, kad mēs runājām ar eh, lieciniekiem, bija grūti eh, vispār iegūt tādu ļoti skaidru pārskatu pār situāciju. Mums daudz ko stāstīja arī par to, kas notiek uh, pie robežas ar Kosovu. Mums stāstīja par muitas darbību. Jāsaka, ka a, uh, muitas iestādēm pat nav pietiekams a, uh, kompetences, lai varētu aktīvi cīnīties pret cilvēku un preču kontrabandu. Liekas, ka viņiem nav pietiekami daudz resursu, lai cīnītos a, gan pret a, preču kontrabandu, gan cilvēku kontrabandu. Tas bija uh, diezgan iespaidīgi un interesanti viss tas, ko mēs dzirdējām šīs vizītes laikā. Mēs uh, viesojāmies arī kādā noliktavā. Uh, tā bija noliktava, kurā uh, tika glabātas uh, konfiscētās mantas, uh, piemēram, arī uh, pat automašīnas, automašīnas, arī citas preces tur mēs redzējām. Un šīs preces pārdod izsolēs un pēc tam uh, naudu izmanto šīs iestādes dienas vajadzībām. Un bija arī uh, dažas atsevišķas ārkārtīgi dār, dārgas mašīnas. Un pārējais uh, ko mēs redzējām, bija uh, simtiem um, spēļu uh, mantu, kas bija 30, 40 uh, gadus vecs, nu burtiski um, tādas lietas, kuras vajadzētu praktiski arī mest ārā. Nu, mans iespējas bija drīzāk negatīvs. Tas manā skatījumā ir tikai tāds tā kā skatloks maz noziedznieku ir noķertu, un šis centrs vienkārši uh, ir izrādīšanai sagatavots, lai apmeklētāji gūtu tādu labāku iespēju, nevis lai aktīvi cīnīties, cīnītos pret noziedzību. Es gūstu tādu kopumā negatīvu iespaidu. Tādēļ mums ir patiesi jāpadomā, kā mēs varētu strādāt serbu iedzīvotāju o, labā, jo o, Serbijas iedzīvotāji visvairāk cieš no šīs negatīvās situācijas. Au. Liels paldies! Turpin priekšstādātājs vai vēl kādi komentāri par mūsu delegācijas vizīti Serbijā. Arī mūsu referents Jakolīna Kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Arī es eh, gribu teikt, ka šī ceļojuma laikā, manuprāt, mēs guvām ārkārtīgi eh, derīgu un eh, interesantu informāciju. Man jāsaka arī, ka Serbijā ir mainījusies arī likumdošana un uh, cilvēki var tik sodīti par piedarību un mafijas organizācijām daudzām valstīs. Daudzās valstīs tas nemaz tā nav. Tās ir ļoti būtiskas izmaiņas. Un situācija ir uh, pietiekami skaidrota. Nu, tas ir tāds tā kā pozitīvs uh, gaismas uh, stars, bet jāsaka, ka uh, vēl eksistē arī ēnu puses, tumšas ēnas. Manā skatījumā ļoti interesants bija viss, kas bija saistīts ar narkotiku tirdzniecību. Un es esmu uh, manas pārdomas iekļāvis arī uh, manā uh, dokumentā. Tagad Fajons kundze. Um, es biju žēlīla dodati. Paldies, priekšsādātāja kungs. Arī es gribu papildināt kolēģu teikto. Es uh, nebiju Serbijā uh, šīs delegācijas sastāvā, bet es uh, Serbijā viesojos pirms divām, trim nedēļām, toreiz Dienvidāstrum delegācijas sastāvā. Uh, Tātad runājot par Serbijas problēmām, līdztekus organizētās noziedzības a, problēmai, kas būtībā ir re, problēma visā reģionā, tātad Serbijā arī vēl liela problēma ir korupcija. Jāsaka, ka a, reakcija bija ļoti intensīva un ļoti veiksmīga jaunā valdība un arī prezidents, kā arī Vučičkungs jaunais a, aizsardzības ministrs ir sastādījis ļoti ambiciozu programmu, lai cīnītos pret korupciju. Mēs ar viņu tikāmies, un viņš teica, ka šajā valstī neviens vairs nevar būt droši tādā izpratnē, kā valdība aktīvi strādās, lai samazinātu korupciju. Jaunā valdība strādā nepilnas simts dienas, pēc šīm simts dienām mēs varēsim uh, plašāk izvērtēt šīs valdības darbību, bet jāsaka uzreiz, ka šī valdība ir noteikusi korupcijas apkarošanu kā vienu no, savas, no savām prioritātēm. Par Serbiju jāsaka vēl, ka policijas darbība pēdējā laikā ir aktīva un veiksmīga, taču ir vēl daudz darāmā. Mēs visi vienojāmies par to, ka Kosova arī ir uh, liela problēma. Kosovai ir ļoti augsts bezdarbs, uh, liela no, augsts noziedzības līmenis un arī augsts korupcijas līmenis. Tādēļ ir ļoti nozīmīgi, lai gan Serbu, gan Kosovas puses sadarbotos kopā, lai veicinātu policijas sadarbību arī institūciju līmenī un līdz ar to, lai uh, abu uh, šo pušu policija un tieslietu sistēma apkarotu noziedzību un organizēto noziedzību, kā arī uh, kukuļdošanu. Serbijā tiek veikts reformas arī tieslietu jomā. To mērķis ir radīt uh, neatkarīgu uh, tieslietu sistēmu, bet man liekas, ka Serbija katrā gadījumā ir tāds ļoti nopietns uh, iestājas kandidāts. Paldies! Dankšanā, Paldies, uh, priekšsādātāji kungs! Es a, ceru, ka es a, neatkārtoju to, ko a, kolēģi ir teikuši, bet delegācijas vizītes laikā es īpaši pievērsu uzmanību diviem m, mm, aspektiem. Pirmais ir jaunu o, cilvēku īpaša atdeve gan policijas struktūrās, gan arī muitas struktūrās, kuri redz, ka viņa darbība ir veiksmīga. Mēs, piemēram, a, redzējām tādu objektu, kur a, tika uzglabātas. A, konfiscētas preces, varēja redzēt, ka nu, tādas izmaiņas ir iespējams. Un arī Fajona kundze teica, jaunie vēltā, vēlētā valdība un uh, parlaments um, strādā neilgu laiku, tādēļ tikai pēc noteikta laika mēs varēsim izvērtēt, cik uh, viņa darbs ir uh, veiksmīgs bijis. Un tāpat jāsaka par iepirkumu. Uh, pāris vārdi. Mēs dzirdējām, ka iepirkums uh, ir bijis korupcijas avots uh, līdz pat trešdaļai no uh, zemes šīs valsts koprodukta. Tagad plāni ir ļoti ambiciozi raugoties arī uz iespējamo iestāju ES, eh, e un plāni ir ļoti ambiciozi, pat dažkārt ambiciozāk nekā mm, Skandināvijas valstīs, bet nu, tagad, protams, jāraugās, cik tālu viss tiks uh, ieviests. Tas ir sarežģīts jautājums. Taču tas fakts vien, ka parlaments un valdība vēlas šos plānus īstenot un šādu sistēmu veidot, manuprāt, tā pati par sevi jau ir ļoti laba zīme. Paldies! Obrigado, Tagad Borgēcijo kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribu izteikt pāris piezīmes. Ar tām raksturošu to iespaidu, kādu guvu šīs delegācijas vizītes laikā Serbijā. Tas raksturo gan šo laiku, gan arī mans iegūto informāciju pēc vizītes īpaši runāšu par organizētās noziedzības un korupcijas apmazgāšanu. Proti gribu pievērsties nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai jeb naudas atmaksāšanai. Īpaši nozīme ir jāpiev, jāpievērš kontrolei, profilaksei, un šajās valstīs nav tādu ilgu, uh, ilgu pozitīvu piemēru un ilgas pieredzes, kas rādītu, kādi pasākumi ir eh, veicami šajā jomā. Šajā eh, reģionā ir eh, gan pāris piemēri bijuši, bet nu, kopumā jāsaka, ka situācija vēl būtībā daudz atpaliek no labākajiem piemēriem. Mēs zinām, ka šī valsts vēlas iestāties ES, bet tā bija nu savā ziņā naudas atmaksātāju paradīze. Tajā bija iesaistīta banku sistēma un kontrols bija ļoti vājas, tādēļ mums ļoti uzmanīgi jāraugās uz situācijas attīstību. Paldies! Paldies! Ja neviens negrib izteikt citas piezīmes, tad teikšu paldies visiem, kas uzstājās par šo darbu kārtības punktu. Protams, ka arī turpmāk būs jāpievērš uzmanība šim tematam. Problēma ar šīm delegāciju vizītēm ir tā, ka pēc tām ir tad informācijas sniegšanas sanāks. Varbūt mūsu koordinātoru sanāksmē mēs varētu atgriezties pie šī jautājuma, lai paskatītos, ko reāli var darīt, kā var turpināt dele delegācijas vizītes laikā aizsākto darbu. Ja tālāk komentāru nav, tad pāriesim pie nākošā darba kārtības punktu un arī runāšu angliski. Tagad nu, pievērsīsimies ceturtajam darba kārtības punktam. Tas ir pirmais darba dokuments, ko sagatavojas mūsu referents Salvatore Jakolini. Un pēc tam runāsim par četriem tematiskiem dokumentiem, ko sagatavojas četri mūsu locekļi. Kā zināt, mūsu uh, komitejas mandāts parāds, ka mēs iesniedzam termiņu vidusposmu ziņojumu, nobeigumu ziņojumu. Un Jakulīno kungs ir uh, izskatījis vairākus aspektus, kas ir mūsu komitejas pārziņā - organizētā noziedzība, korupcija un naudas atmazgāšana trijos atsevišķos darba dokumentos. Katram no tiem ir savs temats. Šodien referents grib pastāstīt par savu pirmo darba dokumentu, pamatojoties uz. Uh, mūsu komitejas uzklausīšanas laikā iegūtajiem, iegūtajiem, iegūto informāciju. Un tā tad organizētā noziedzība. Es aicinātu mūsu diskusijas veidot šādi. Pirmkārt būs 20 minūtes gara mūsu referenta uzstāšanās. Es nezinu, vai jums vajadzīgas visas šīs 20 minūtes. Tad būs pirmais jautājumu, pirmā jautājuma kārta izteiksies vispirms politisko grupu koordinātori, un eh, katrs jautājums būs neilgāk par divām minūtēm. Tad, protams, uzklausīsim referenta atbildes. Jakolīno kungs, lūdzu vārds jums. Bene. Grazie, <clears throat> prezidente. Proverò a... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es mēģināšu runāt pēc iespējas īsāk. Mēs jau esam vairākus mēnešus ļoti intensīvi strādājuši un saņēmuši būtisku devumu no vairākiem kolēģiem. Ir tīpaši no tiem, kas iesniedza jautājumus eh, vai iesniedz dokumentus par konkrētiem jautājumiem konkrētos dokumentos. Mēs strādājam kopā ar sekretariāti un esam sagatavojuši sākotnējo darba dokumentu, kas mums palīdzēs risināt organizētās noziedzības jautājumu. Šī jautājuma risināšana prasa plašas zināšanas un spēju noteikt dažādas sakarības un saiknes Es esmu mēģinājis izteikt savus secinājumus tādā īsā dokumentā. Šeit mums jāpiemina arī ir socioloģiskā dimensija un jārunā par to, kas ir svarīgākais šajā kontekstā, tā lai mēs varētu nodrošināt, ka mēs juridiski varam risināt eh, šos te mafiozos eh, krimināli jautājumus, uh, un lai mēs varētu vienoties arī par tādu definīciju, ko mēs šajā ziņā varam izmantot. Runājot par mafioziem darījumiem un mafiozām sistēmām, ir skaidrs, ka mums nepieciešams būs noteikts tiesiskais formāts, kas dažās valstīs pastāv, bet citās nē, jo lielākā daļa dalību valstu vispār nekontrolē šo jautājumu tādā ziņā, ka nav tiesiskā regulējuma bet mēs gribētu, lai konkrēti noziegumi visās valstīs tiktu definēti vienādi, un tāpēc mēs mēģinājām izveidot kaut ko, ko varētu izmantot tieslietu, tiesu sistēmā un arī tiesību sargājošo iestāžu sistēmā. Un pirms mēs vispār sākam darbu, jāpārliecinās, ka mēs sākam īstajā vietā, tātad, lai uh, šie noziegumi tiktu definēti vienādi visās dalību valstīs. Jo pilnīgi skaidrs ir tas, ka šeit ir tāda transnacionāla dimensija, šeit ir Eiropas Savienības elements un mums ķeršanas tīkls ir jāizmet visai plaši. Runājot par definīciju, mēs piedāvājam definīciju šajā ziņojumā, ko varētu varbūt pieņemt visā Eiropas Savienībā, Un runājot par likumdošanu, mums ir jāskata dažādas sociālās un ekonomiskās problēmas, lai nodrošinātu, ka likumdošanas pārklāja vai skar visas šīs jomas. Nu, šis ir tāds pirmais dokuments, pirmais mēģinājums šajā sakarā. Mums ir jāskatās, kādas konkrētas lietas mēs šeit skatām, piemēram, iebiedēšanu vai finansiālu labuma gūšanu, vai mēs runājam par sociālo-ekonomisko kohēziju Eiropā. Mums ir jāskatās, kā tas ietekmē iekšējo tirgu, jo organizētā kļū, noziedzība kļūst aizvien ļaunāka un tā izplatās visā Eiropas Savienības teritorijā. Tas ir tāds jau struktūrāls fenomens, tas nekur nepazudīs, tas kļūst aizvien profesionālāks. Šāda veida noziedzība joprojām ir sastopama reģionos, no kurienes tā cēlusies, bet ir arī izplatījusies arī citos reģionos un aizvien izplatās. Tā infiltrējas, iefiltrējas valstu valstīs, gan juristu vidū, gan ekonomistu vidū, un noziedzība kļūst aizvien daudzveidīgāka un ekonomiski nozīmīgāka. Ļoti bieži tās metodas, ko noziedzība izmanto, ir ārkārtīgi efektīvas, un tās tiek izmantotas vienlaicīgi arī ar dažāda cita veida metodēm, kas varbūt ir legāls. It īpaši smagi tas skar tās Eiropas Savienības daļas, kur dzīves līmenis ir augsts, bet eh, ļoti smaga situācija arī ir vietās, kur ir zemi izglītības eh, līmeņi, izglītības standarti, kur ir augsts bezdarbs un līdzīgas problēmas. Tādējādi mafija var it kā ielikt kāju durvīs un iekļūt eh, šajos reģionos, un tādējādi arī noziedz, organizētā noziedzība izplatās. Atceroties mums uzticētās pilnvaras, manuprāt, šī ir laba iespēja izveidot tādu harmonizētu pieeju. Es esmu mēģinājis visu iekļaut šajā dokumentā. Jo mēs šeit runājam par Eiropas līmeņa fenomenu, un šis ir tāds zināms eiro noziedzības aspekts, un tieši tāpēc mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa pieeja. Mums varbūt ir vairāk jāpalīdz dalību valstīm tajā, ko viņas jau dara, un kaut kā jāmēģina apvienot visu šo te procesu. Jo pastāv dažādas mafijas, tās ir aktīvas visās Eiropas Savienības ekonomiski attīstītajās vietās. Mums ir jāpievēršas tām vietām, kur šī problēma ir īpaši akūta Un, protams, ka mums arī ir jābūt politiski korektiem un mums ir jāņem vērā to, ko dara kolēģi un jāņem vērā arī to, ka kolēģi ir gatavi sniegt savu devumu. Un mums ir iespējas un līdzekļi to izdarīt. Un tādējādi mēs varam aizpildīt visus tukšumus. Kā jūs redzat, šeit tiek pieminēta dažāda veida kontrabanda. Esmu mēģinājis arī skatīt iespējamās sekas attiecībā uz legālu ekonomisko darbību, jo šāda o, noziedzība ietekmē ekonomiku visās Eiropas Savienības vietās, gan Beļģijā, gan Ziemeļvalstīs, visur. Tātad šī noziedzīga ietekmē arī legālo ekonomisko darbību, un tas arī ir detalizēti jāskata. Tas pats attiec arī uz Itālijas ziemeļiem un dienvidiem. Un arī, protams, tas ietekmē Spāniju un Portugāli. Tātad šis fenomens ir novērojams visā Eiropas Savienībā. Un tas ir tāds ļoti jūtams. Manuprāt, nevar izcelt kaut kādu vienu dalību valsti, kam nav jāsaskarās ar organizētās noziedzības radītajām problēmām. Tieši tāpēc šīs problēmas ir jārisina visā to daudzveidībā. Tas attiecas gan uz dārglietu kontrabandu, uh, gan uz valsts iepirkumiem, gan uz likmju likšanu, gan cilvēku kontrabandu, gan nelegālu orgānu tirzniecību, no, e, ieroču tirzniecību un tā tālāk. Tātad visā šajās lomās, jomās mēs redzam, ka mafija ļoti uzņēmīgi pieiet ieņēmumu gūšanai, Šeit varētu kā labu piemēru pieminēt toksisko atkritumu iznīcināšanu. Protams, ka tas ietekmē iekšējo tirgu, apdraud patērētāju veselību un ietekmē arī uzņēmē darbību. Šeit jāpiemin arī mobilitāte, jo šāda veida uzņēmē darbība pēdiņās ir ārkārtīgi mobila un ceļo pa visu Eiropas Savienību. Eiropas Savienības eksistence nekādā ziņā to nav apturējusi, un mafija joprojām ļoti aktīvi darbojas, pat jāsaka, daudz vieglāk tā spēja darboties. Un pašlaik ir izveidotas daudzas un dažādas saites. Un mēs redzam, ka taustekļi tikai lien uz priekšu. Viena no praktiskām lietām, ko mūsu komiteja varētu darīt, nu, skatoties nākotnē, ir tā aptuveni saprast, ar ko mēs darbojamies, kādām jābūt definīcijām. Vismaz runājot par organizēto noziedzību, jo tā ir vienīgā iespēja, kā mēs spēsim to kaut kādā veidā risināt un novērst. Runājot par konfiskāciju. Arī šis jautājums ir jāskata. Jo šeit nav runa tikai par konfiskāciju, par ko lem tiesa. Šeit ir runa arī ir par tādu preventīvu līdzekļu iesaldēšanu. Jo ir daudzas un dažādas formas šai konfiskācijai, šai iesaldēšanai, un tas var notikt procesa dažādos posmos, arī pirms notiesājošā sprieduma taisīšanas. Šo līdzekli var labi izmantot, piemēram, attiecībā uz iepirkuma procedūrām. Mums šeit arī būtu jāizprot, ar kādām grūtībām saskarās dalību valstis, jo, piemēram, dažās dalību valstīs ir bijuši gadījumi, kad šāda liela iepirkumi tiek piešķirti uzņēmumiem, kas ir saistīti ar organizēto noziedzību vai, piemēram, ar cilvēku kontrabandu. Arī kolēģi šeit ir sagatavojis attiecīgu ziņojumu. Manuprāt, šis ziņojums mums būs ļoti noderīgs. Viņi runā par dažādu veidu kontrabandu, tur ieskaitot arī narkotiku kontrabandu. Un tas pilnībā sasaucās ar Demēra skunga sagatavoto ziņojumu. Protams, ka ieslodzījums ir ārkārtīgi tāds smags soda mērs, un tas varētu radīt zināmas bažas dažādu valstu pārstāvjiem, uh, Tomēr mēs mēģinam novēr novērst to, ka mafijas vadoņi, kas ir notiesāti, lai šie cilvēki vairs nevarētu vadīt savu biznesu pēdiņās no savas cietuma kameras. Un šeit nav runa tikai par soda mēru. Mums arī ir jādomā par to, kā šis sots tiek izciests, kā tiek nodrošināts tas, ka noteikts lietas vairs nav iespējamas, tad, kad notiesātais sēž savā kamerā. Runājot par iepirkumiem, par lieliem līgumiem, lieliem kontraktiem, būtu jānodrošina tas, ka uh, Šādus līgumus nevar saņemt cilvēki, kas ir bijuši tiesāti par saikni ar mafiju. Tātad, kas ir skaidrs visās šajās lietās, mums būtu jāvie, jāveido tāda saskaņota pieeja, lai mēs varētu profilaktiski šīs lietas skatīt un lai mēs varētu skatīt arī visas nepieciešamās detaļas. Piemēram, jāskatās, kas notiek ar līdzekļiem, kad tie tiek iesaldēti vai konfiscēti, kur pēc tam šos līdzekļus izmanto, kā varētu apmācīt tiesu personālu, kā varētu izmantot IT tehnoloģijas. Maklārkinas kundze piedāvā jaunas izmeklēšanas metodes, jaunas sadarbības metodes starp valsts un privātajām iestādēm. Arī viņi runā par piekļuvi dažādām datubāzēm, jo bez datiem ir ārkārtīgi grūti atklāt šādus noziegumus un atrast noziedzniekus. Ir ārkārtīgi svarīgi veicināt atbildības sajūtu politiskajā pasaulē, piemēram, jāveido dažādu institūciju saraksti. Mums ir jāizveido ētikas kodeks, kur ir zināmā mērā tādas garantijas. Dažādās svarīgās iestādēs e, šīs lietas būtu jāskat, jāskat ieskaitot arī parlamentu, jānodrošina pilnīga caurskatāmība, ētiska pieeja, lai būtu zināmi uzvedības standarti. Vairākas lietas e, es atkārtoju. Uh, varbūt tas, kas jau iepriekš teikts citur, varbūt tas ir arī ir pašsaprotam, bet manuprāt, tas tomēr vēlreiz būtu jāpasvītro. Liels uzsvars ir uz IT tehnoloģiju izmantošanu, jo pilnīgi skaidrs ir tas, ka noziedzība ir labi organizēta, noziedznieki uzmanīgi pārvietojas, e, viņi spēj pielāgoties, pārveidoties, piemēroties apstākļiem, uh, un mums ir jābūt viņiem soli priekšā attiecībā uz sadarbību starp dažādām valstīm, starp tiesību sargojušām iestādēm un tiesu iestādēm. Tas pats attiecas arī uz sadarbību starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, ir tīpaši ņemot vērā to, ka kontrabandas ceļi, piemēram, iekļauj arī Balkānu valstis, Afganistānu un arī citas pasaules daļas. Tātad tas ir tāds kopējais ietvers, ko es mēģināju jums šajā dokumentā piedāvāt. Vēlreiz gribēju pateikties par smago darbu un metodisko pieeju no sekretariāta puses, pateikties arī gribētu kolēģiem, kas ir sagatavojuši tematiskos dokumentus, kam es gan tikai pieskāros, bet, manuprāt, atsauc uz šiem dokumentiem bija īsti vietā ievadvārdos. Liels paldies! Paldies, ka izklāstījāt jūsu darba dokumentu. Tas dokuments izskatīja mafijas fenomenu no tikai juridiskā viedokļa, bet arī socioekonomiskā viedokļa. Un tas uzsver tikai to faktu, ka mums nepieciešama visas Eiropas stratēģija, kas darbotos visās dalību valstīs. Sāksim ar, ar politisko grupu pārstāvjiem lūdzu Matjoju Kundzi no Eiropas tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu no visas sirds apsveikt mūsu re Krīmu komitejas referents, Salvatore Jakolino, viņš ir sagatavojis lielisku ziņojumu Apsveicu arī tos kolēģus, kas ir piedalījušies šai darbā. Pateicos arī kolēģiem, kas sagatavoja četrus tematiskos dokumentus. Tie arī ir lieliski sagatavot un tie pieši pievienoto vērtību Jakolīno kunga dokumentam. Šai dokumentā atainojas visaptverošs šis noziedzības aspekts, sākot jau ar definīciju, organizētās noziedzības definīciju visā Eiropā. Tā ir ļoti svarīga pat labāk, būtiski uzsver to, ka ir svarīgi cīnīties pret organizēto noziedzību Eiropas Savienībā, jo īpaši krīzes apstākļos kā tagad, pat labāk organizētā noziedzība izmantojot mafiju Eiropas Savienībā un ārpus tās attīstās uh, milzīgā aptvērā, tas tiešām ir satraucoši, un referents piedāvā vairākas variants, kā apkarot šo fenomenu. Ir vairāki ju juridiski piedāvājumi, ir komisijas piedā priekšlikums konfiscēt īpašumu, arī referents savā ziņojumā ir pieminējis Mičela kunga ziņojumu, te tematisko dokumentu, uh, Arī tajā ir piedāvāti vairāki uh, risinājumi attiecībā uz īpašuma konfiskāši. Un referents arī piedāvā Itālijas risinājumu attiecībā uz eh, īpašumu konfiskāciju kā noziedz, organizētās noziedzības apkarūšanas instrumentu. Un Te arī jāpiemina Dijas Demēra kundzes tematiskais eh, dokuments par narkotiku karteļiem un Anī Inesā Jālēs Sender skar cilvēku tirzniecības noziegumu. Tas ir cilvēku cieņu aizskarošs fenomens un arī saistīts ar ekonomisko krīzi. Pirmkārt, ziņojas par organizēto noziedzību. Šis dokuments uzskatāms par pirmo darba posmu, tas, taču tas visnotaļ aptverošs dokuments par organizēto noziedzību. Te ir atainot saikne ar Eiropas ekonomiku, esam uzklausījuši ekspertus, kas mums izstāstījuši tiešām bažas izsaucošas skaitļus Un tagad mums ir visnotaļ visaptveroši ieskats. Liels paldies! Paldies, Matjē kundze! Turpin priekšsēdētājs. Esmu pārliecināts, ka mūsu rīcībā būs laiks vēl apspriešos tematiskos dokumentus vēlāk. Tos ir sagatavojuši mūsu četri kolēģi. Sociāldemokrāta vārdā man šķiet, ka Basalīno kundze nemaldos, vai arī koordinators, jautā priekšsēdētājs. Man šķiet koordinātoru aizstāja Basalīno kundze. Paldies! Jā, paldies! Es uh, gribu pateikties uh, par paveikto darbu. Un uh, tad vienu pēc otra punktu izteikšu mans novērojums, kādus es gribu izteikt par organizēto noziedzību, naudas atmazgāšanu un korupciju. Domāju, ka maksimāla uzmanība jāvelta korupcijas samazināšanai un naudas atmaskāšanas apkarošanai, jo tieši šīs jomas ir saistīts ar organizētās noziedzības darbību. Tādēļ gribu teikt, ka tas, ko mēs redzam šodien Itālijā, mums parāda, ka mm, ar, um, mēs varam tiešām būt nobežījušies, it īpaši runājot par uh, korupciju. Runājot par uh, organizētās noziedzības uh, definīciju, tas arī ir ļoti nozīmīgs punkts, jo par to ir atklāti jārunā un tas ir rūpīgi jāizsver. Es gribu pievienot pāris domas jau teiktajam. Ja par noziegumiem. Noziegumiem, kas drīzāk ir tā sauktajā pelēkajā zonā pamanāmi, kurus veids mafija un noziedzība tieši eh, konkrētajās vietās un kas ir saistīta ar politiku un arī ekonomikas pasauli. Ir ļoti nozīmīgi nepakļauties eh, šim kārdinājumam visu uh, vērtēt kā itāļu mafijas izraisītas sekas. Ja mēs runājam par uh, itāļu mafija, kas ir uh, dažādās uh, valstīs izplatusies. Nu, tas um, nevienmēr tā ir. Ne jau uh, tikai tas ir jāpārņem, jāskatās dalību valstīs un citās valstīs atsevišķās kriminālās aktivitātes, kas ir radušās tieši šajās valstīs. Uh, Un tāpat arī, nu, protams, dažkārt ir šie, šīs saiknes ar itāļu mafiju. Atsaukšos uz to, kas notika Vācijā, Duisburgas pilsētā. Nu, tā ir tikai uh, drangeta no uh, Itālijas vai Kalabrijas uh, mafija, kas ir Vācijā uh, apmetusies, kas visu šo dramatisko uh, sis, uh, situāciju izraisīja. Bet jāsaka arī, ka mafija rod tādu auglīgu augsni dažādās valstīs. Jārunā arī par sociālo jautājumu risināšanu. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo tas ir viens no argumentiem, kā mēģināt samazināt un kā rīkoties, lai samazinātu mafijas ietekmi. Bet es domāju, ka šeit mēs dažkārt runājam arī par sakām, ne tikai par to, kas izraisa, kas izraisa organizēto noziedzību. Tās saikna ar politiku, un manā skatījumā tas ir viens no vissarežģītākajiem elementiem un aktīvi jāstrādā, lai šo elementu atklātu un īpaši intensīvu darbu veikt šajā jomā. Mēs runājam par to, cik nozīmīga ir sadarbība ar vietējām iestādēm. Nu, piemēram, sastādot arī vēlēšana kandidātu sarakstus un tā tālāk. Tas nav tikai vietējais nozīmes jautājums, tas ir politisks jautājums. Uh, it īpašu šo sarakstu sastādīšanu. Jāraugās, cik tālu uh, vārdi ir saistīti ar organizēto nozīmīgu no, noziedzību un cik tālu uh, arī korupcija ir uh, šeit redzama, kā arī nelegāli iegūt līdzekļu uh, legalizēšanu. Šajā dokumentā ir atsāts arī uz Eiropolu ziņojumu. Jā, priekšsēdētāja kungs, tūlīt pat beigšu man uzstāšanos. Tātad Eiropola ziņojumā netiek runāts par ziemeļa austrumiem, dienvidā austrumiem. Bet Itālijā tiek runāts arī par Itālijas vidusdaļu. Mūsu komisija nolēma, ka dosies uz Milānu, lai varbūt redzētu arī tādas attīstības iespējas, kādas varbūt ka nav visā uh, Itālijā raksturīgas. Paldies! Priekšstādātājs uh, runātāji tagad uzstāsies lūdzu trīs minūtes, visādi citādi uh, visi runātāji uh, nevarēs uh, uzstāties. Paldies, priekšstādātāji, paldies, uh, Jakulino Salvatore, tas ir milzīgs darbs un visaptverošs temats. Uh, Pirmais jautājums, kam mēs ziņām, kam mēs sagatavojam šo ziņām? Jo, ja mēs zinām, kam mēs adresējam šo darbu, tad mēs varam saņemt, eh, varam iekļaut attiecīgu uh, saturu. Šķiet, ka mēs uzrunājam sabiedrību, kas cieš no šiem noziegumiem, un tad mēs uzrunājam dalībvalstis un komisiju, lai tās rīkotos apkarojot noziedzību. Tātad es gribētu zināt, kam īsti ir paredzēts šis dokuments labs sākums, varētu sacīt par Jākolīno dokumentu. Tas, kas tur ir atrodams, protams, daudz kā vēl arvien trūkst, ir milzīgi daudz zema līmeņa noziegumu. Viltošana, uh, nelegāla mūzikas ieraksta tirzniecība, somu viltošana. Uh, Un patiesībā ar to neviens nenodarbojas, vismaz policija ne, jo tās ir mazas tādas epizodes, un viņai nav līdzekļu nodarboties ar šādām. Policija nodarbojas ar visa, ar plaša līmeņa noziedzību un milzīgi daudz noziegumu, kas patiesībā nemaz netiek vajāti. Mums būtu jāiekļauj šai ziņojumam, kā mēs varam palīdzēt policijai lai piešķirtu lielāku budžetu, laiku un personālu, lai tā varētu apkarot tos noziegums, kas apdraud miljoniem darba vietu Eiropā un neiegūto ienākumu valdībām. Esmu ļoti priecīgs, ka ziņojumā ir piektā sādaļa, tur ir vesela virkne rekomendāciju, rekomendāciju Un tad mēs tālāk pie tām strādāsim nākošajā ziņā. Protams, ka galvenais kulminācijas punkts mūsu komitejā būs tad, kad mums būs jāiesniedz grozījumi. Un tad skaidrs, ka tad mēs iesniegsim daudzas rekomendācijas, kuras mēs pat labāk gribam e, aiztaupīt, bet, nu, tad galīgais e, dokumentu variants baidos būs ļoti liels, bet liels paldies par šo darbu. Paldies! Saka priekšstādāt, es nezinu, kurš izteiksies zaļo politiskās partijas vārdā. Ja vēlties tagad runāt, lūdzu, ja ne, Nikola vārds jums. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu tikai pavisam īsi izteikties, saka Nīlsens kundze, par vienu noziedzības aspektu, kas mani uztrauc jo īpaši. Es esmu sieviešu līdztiesības un dzimumu līdztiesības komitejas locekļu, un jūs zināt, ka cilvēku tirzniecību, jo īpaši sieviešu tirzniecību šis temats mani jo īpaši nodarbina. Es domāju, ka mums būtu jāstrādā, ņemot vērā tiesību aktus par prostitūciju dalībvalstīs, es domāju, arī šis aspekts šeit būtu jātaino. Paldies! Paldies, Kīla Nilsens kundze, saka priekšsēdārs. Es nezinu, vai konservatīvie vēlas izteikties, jā, lūdzu, Maklārka kundze. Paldies. Mans dokuments par eh, kiber noziedzību tiks skatīts pēc šī dokumenta, tāpēc es īsti par to negribu, eh, es tikai īsti par to stāstīšu, taču man secinājumi manā tematiskajā dokumentā ir tāda, ko varētu attiecināt uz visu noziedzību patiesībā e, trūks datu par organizēto noziedzību. Mums būtu tie jāapkopo visā Eiropas Savienībā un pasaulē. Un tad mums jā, jārod mehānismas, kā šo informāciju izplatīt savā starpā. Un tad, kad šī informācija visiem ir pieejama, tad varētu rīkoties. Tagad cilvēki redzēs, ka reāli kaut kas tiek darīts, tad arī um, uzticēšanās mums būs lielāka. Mums jādomā, kā mēs varam atbalstīt tās organizācijas, kas apkaro uh, organizēto noziedzību. Mums jāskatās, kā mēs varētu atbalstīt tās kampaņas, kas ir vērstas pret organizēto noziedzību. Pirmkārt, mums ir jāizglīto cilvēki par uh, to, kas notiek. Un mums būtu jāmēģina novērst šo kulta status, kas jauniešu acīs rodas um, mafija. Tā lai cilvēki neiesaistotos kriminālās darbībās, to paši neapzinādamies. Paldies, Maklārkins kundze. Goja grupas vārdā. Sondegārda kungs, lūdzu. Paldies, paldies uh, referentam par ļoti intensīvo darbu, par šo ziņojumu, kurā ir uh, daudz ļoti vērtīgu aspektu. Un es uh, pievērsīšos dažiem trūkumiem, ko esmu konstatējis. Man liekas, ka trūkumi ir, uh, nu, piemēram, secinājumos. Paraugoties uz secinājumiem, ceturtajā lapas pusē, uh, Referents ļoti pamatoti runā par sabiedrības situāciju, par nabadzības izplatīšanos, par neusticēšanos dažādām institūcijām, taču secinājumos neko vairs nevaram izlasīt par, šīm, par šo ļoti precīzo faktu konstatāciju. Un tādēļ, ja mēs gribam tagad izteikt nu, tādus ļoti skaidrus priekšlikumus, kā apkarot organizēto noziedzību, tad man uh, liekas, ka pietrūkst secinājumu ar uh, konkrētām norādēm rīcībai. Nu, piemēram, vēl viens uh, piemērs uh, būtu sastā lapas puse. Sastajā lapas pusē Referents pilnīgi pamatot runā par to, ka krīze pat laban ir attīstījusies un līdz ar to ekonomiskai noziedzībai ir vairāk iespēju. Referents arī paskaidro, kādēļ kredītu trūkuma dēļ attīstās tāda praksa, ka kredītus var uh, um, uzņa, var uh, saņemt ar milzīgi lielām procentu likmēm, taču secinājums iztrilkst. Ko mēs darām šādā situācijā, kā mēs rīkojamies? Nu, tātad šis secinājums uh, manā izpratnē pietrūkst. Un vēl viens punkts. Man liekas, ka arī šeit pietrūkst tādu skaidru risinājumu. Proti, kāda nozīme ir banku sektora deregulācijai. Kāda nozīme ir brīvai kapitāla plosmai? Nu, jāsaka, ka noziedzīgai pasaulē šie fakti ir darbību padarījuši vienkāršāk, nu, pieminēšu Krieviju un Austrum Eiropu. Vai tos arī šeit varētu, vai varētu izdarīt secinājumu, ka uh, to izplatība ir bijusi iespējama tādēļ, ka nav bijusi, bijuši tādi ļoti strikti noteikumi, nosacījumi. Nu, kopumā teikšu tā, ka daudz labu novērojumu, bet daļēji pietrūkst secinājumu. Tādēļ gribu pateikt paldies referentam un ceru, ka viņš mans novērojums arī ietvers. Paldies! Senjor Borgetsio. Paldies, Orena kungs, un tagad Borgetsio FT grupas vārdā. Paldies! Es no savas puses arī varu apsveikt referentu par viņu lielisko, ar viņu lielisko darbu. Šis ziņojums ir visaptverošs, daudzējādā ziņā, un ir divi faktori, kas manā skatījumā ir jo īpaši svarīgi. Respektīvi, mums jāuzrauga kādas varētu būt sekas organizētās noziedzības iegūtiem līdzekļiem, kā tas ietekmē eh, ekonomiku, jo īpaši recesijas laikā tas ir svarīgi. Mēs nevaram vienkārši domāt par viltošanu. Mums ir jāskata plašāk. Un vēl viena lieta, kas manā skatījumā parāds lielu politisko drosmi, proti jāuzsver, ka kriminālās organizācijas ir iesaistīts cilvēku tirzniecībā un nelegālajā imigrācijā. Šo tematu daudzas politiskās partijas vispār nav vēlējušas, vēlējušās risināt vai skart, un šeit tas tiek atainots. Mums ir svarīgi to skatīt, jo, ja jūs domājat par uh, nāves gadījumiem vidusjūrā ir briesmīgi apzināties, ka šīs nāves ir organizētās noziedzības eh, īstenotās cilvēku tirzniecības sekas. Mums ir jācīnās ar šo cilvēku tirzniecību un vēl nobeigumā es domāju, mūsu reference rīkojās pilnīgi pareizi skaut, skatoties, kā var eh, cīnīties ar organizēto noziedzību. Taču pamatoties uz mūsu pieredzi Itālijā, kļūst skaidrs, ka ir tāda reģiona kā Ziemeļa Itālija, kas tradicionāli netika pakļauts mafijas organizācija, taču pat labam mafija šai reģionā ir ļoti aktīva, un patiesībā mūsu komiteja dosies uz Milānu, un tas pats, es domāju, attiec uz pārējiem reģioniem Eiropā. Mēs bieži vien neņemam prāt vērā, ka mums pat Itālijā nav izdevies ierobežot mafijas aktivitātes uz dienvidiem. Tagad mafija darbojas visā Eiropā. Nevienam no mums nav izdevies novērst organizētās noziedzības iekļūšanu mūsu teritorijā. Tas ir tāds kā sava veida vīrus. Tāda ir organizētā noziedzība. Tā inficē valstis un to ekonomikas. Runājot par organizēto noziedzību citās Eiropas Savienības dalību valstīs, mēs parasti par zemu novērtējam tās ietekmi. Un cilvēkiem ir tendence uzskatīt, ka to var eh, tikai skatīt kādās eh, Francisko Pola filmās, un mēs par zemu novērtējam īstenos situāciju šai ziņā. Un tāpēc es domāju, mums ir nepieciešama daudz plašāka informācija par to, kāda ir reālā informācija. Tas fakts, ka organizētā noziedzība var iekļūt visās nozarēs ir būtiski svarīgs. Tas ir jāapzinās, ja mēs gribam glābt Eiropas Savienību no tā, kā atkārtotos situācija, kā tā ir dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies, Bogiets Jokungs, turpin priekšsādātājs. E, Elas kundze un. Uh, e, un Elert kungs. Elert kungs. Dāmas un kungi, es gribu īpaši sveikt uh, referentu. Nu, es pat negribu to komentēt, bet tikai papildināt. Es esmu viens no diviem referentiem drošības pētniecības uh, programmai, un um, šeit tika runāts par to, kādas konkrētas pasākumas mēs piedāvājam, tādēļ norādi. Pētniecības ietver programmā parlaments ir iekļāvis drošības noteikums un līdzekļus to izvietošanai 2 miljardi eiro tā ir ne tikai pētniecība, bet arī tiešām tāda aktīva a, darbība a, līdz a, pētījuma veikšanai. Runājot par Eiropalu, nozīmīgi iz, ir zināt, ka mm, mēs nedodam tieši naudu Eiropalam. Parlamenta priekšlikums ir vērsts uz to, lai mēs, piemēram, kibernoziedzības apkarošanas centram tieši varētu līdzekļus sniegt. Tātad šie uh, jautājumi, kurus mēs uzdodam, ne tikai trešajām pusēm ir jāatbild uz šiem jautājumiem, bet mums jāatbild arī, atbild arī pašiem uz to jautājumu, kā mēs piešķiram līdzekļus mūsu pašu budžetā. Piemēram, Eiropol, Eirojust, arī uh, 2020. gada stratēģijas pētniecība un uh, kibernoziedzības apkarošana 250 miljonu eiro. Uh, finansējums, par to mēs runājam, bet līdz šodienai no uh, septītās ietvar uh, programmas mēs nevaram dot naudu uh, kiberdrošībai. Tas pats jāsaka par datu bāzēm, tas pats jāsaka arī par uh, kopīgu institūciju apgādi vai uh, tehnisku iekārtu iepirkšanu, lai apkarotu organizēto noziedzību. Nu, līdz ar to Es labprāt gribētu, lai mēs rastu tādu sasaisti, lai veidot tādu kā tiltu starp tiem uzdevumiem, ko mēs kā parlaments varam veikt, lai daudz no šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar budžetlīnijām, ļoti tieši tiktu. Uh, diskutēt kopā ar jautājumu, ko mēs paši varam finansēt un ne tikai vērsties katrā jautājumā pie padomas vai komisijas. Paldies! Tagad Ajala Senders kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Un es gribu teikt sekojošo. Es esmu referenti tematiskajam dokumentam cilvēku tirdzniecību, un tādēļ šeit ir pāris tādi aspekti, kas ir saistīti ar, ar to, kas jau tika teikts, piemēram, seksuālā izmantošana, sieviešu seksuālā izmantošana. Diemžēl jāsaka, ka šis fenomens paplašinās, kā arī darbņēmē eksploatācija. Par to arī jārunā. Gribu teikt paldies referentam par uh, paveikto darbu un arī par spēju uzklausīt uh, citu viedokļus, to, kas ar uh, līdzīgiem tematiem strādā. Un tikai uh, secinājumos es uh, gribu izteikt pāris piezīmes. Pavisam konkrēti divas piezīmes. Tā sadaļa, kas ir par ekonomiku Šeit tiek runāts par preču izņemšanu. Nu, tas ir process, kas ir viss procedūras beigās. Man liekas, ka šo daļu par naudas izsakojamību arī jāstiprina, nu, piemēram, attiecībā uz cilvēku tirdzniecību. Šeit mums vajadzētu ļoti precīzi uzklausīt uh, cilvēku teikto, liecinieku teikto. Dažkārt ir cilvēki, kas saskars ar tādu ļoti uh, spēcīgu spiedienu, un šeit tomēr jāsako, no kurienes nauda nāk, kur tā plūst. Un šādā veidā mēs redzēsim, kā nauda nonāk dažādos darījumos. Un šeit jārunā ne tikai par konfiskāciju vai preču izņemšanu, bet arī par izmeklēšanu naudas uh, izsekojamību. Tieši šo jautājumu vēlos uzsvērt. Un e, ir arī vēl tāpat citas jomas, kurās vajadzīga lielāka skaidrība, piemēram, aplikšana ar nodekļiem un līdzīgas problēmas. Nākošais jautājums - sodi. Ja Kolīnī kungs runāja par e, tādu definitīvu sodu noteikšanu, ja kāds, nu, piemēram, nav tieši skarts, tad uh, jāsaka, nu, cik ilgi sodi tiek noteikti, cik daudz gadi, piemēram, uh, organizētās uh, noziedzības organizācijās esošie, cik ilgi ir šie noteiktie cietumsodi. Mums jārunā ne tikai par šiem galīgajiem sodiem, bet arī par aizdomām. Kas šādā gadījumā tiek darīts? Paldies! Agora, para terminar, regressamos ao nosso relator, o senhor Salvatore Ia. Nobeigumā es gribētu atgriezties pie mūsu referenta, pie Jakolīno kunga, un dot viņam četras minūtes, lai viņš varētu komentēt kolēģi teikto. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Koļa, kolēģi ļoti daudz teica, un tas viss sasaucās kopā. Un, protams, arī labi saistījās ar ziņojumu. Pilnīgi pareizi pieminēta tika ekonomiskā puse, ir arī, protams, citi aspekti, kas ir svarīgi, bet sākotnējā stadijā jādomā par naudas atmazgāšanu, par korupciju, par saiknēm par konkrētām jomām. Līdzekļu konfiskācija ir būtiski svarīga, un tas sasaucās, protams, arī ar naudas atmazgāšanu. Tātad mums jāpierliecinās, ka mēs iekļaujam visu, ka viss ir rūpīgi izskatīts, izstrādāts un saiknes ir atklātas. Protams, jāskatās, no kurienes nāks nauda. Šeit budžets mums ir svarīga lieta. Jautājums par piekļuvi kredīt līdzekļiem. Tas rada bažas, it īpaši runājot par pārstrādi. Jā, mēs šeit pieminējām ekonomisko pārvaldību, un tas mums varētu praktiski palīdzēt. Un tāpēc esmu gatavs uzklausīt visus kolēģus, kas šeit gribētu ko teikt. Es piekrītu arī Borgēdzijo kungam, tad, kad viņš teica. ka pastāv briesmas saistībā ar viltotu preču piedāvājumu Arī piekrītam, ko teica Borselīno kundze. Nu, skaidrs arī, protams, tas, ka jāiet uz priekšu soli pa solim, jānosaka noteikumi, jāiesaista palīdzību no ārpuses un jāatcerās, ka daudz kas būs atkatī, atkarīgs no tiesiskā pamata. Jo šeit mēs runājam par jaunām lietām vai par lietām, ko pārskatīs Ir pilnīgi skaidrs, ka mafija tagad ir izplatījusies visā Eiropā, un Matjē kundze uz to pilnīgi konkrēti norādīja. Viņa teica, ka ka izmantojot Eiropas ekonomisko, ja tā varētu teikt, audumu, viņi atradīs pavadienu, pa kuru iefiltrēties Eiropā. Tāpēc apmācība šeit ir ļoti svarīga, tā lai mēs varētu sūtīt tādu skaidru politisku signālu, jo šī ir viena no mūsu prioritātēm - cīņa ar noziedzību. Manuprāt, mēs vēl nesam skaidri noteikuši, kā tas novedīs pie noteiktu sankciju un sodu noteikšanas bet mums tomēr būs jānodrošina, ka noteikti cilvēki noteiktos valsts procesos, piemēram, iepirkumos, nevarēs piedalīties, un to var izdarīt ar likumdošanas uh, palīdzību. Tas bija arī viss, ko es šeit gribēju teikt, komentējot kolēģu teikto. Vēlreiz gribu atkārtot, ka ļoti rūpīgi visus uzklausīju, un izskatījās, ka mēs visi runājam vienā valodā un visas eh, pieminētās sadaļas arī organiski iekļausies gala dokumentā. Protams, ka nobeigumā būs arī kādi grozījumi, vēl kādi papildinājumi, jūsu idejas. Un kā Ņūtona kungs teica, manuprāt, šis ziņojums būs labs atskaites punkts visām Eiropas iestādēm, iekļaujot arī parlamentu un dalību valstis. Paldies Jakolīno kungam! Paldies visiem, kas izteicās šajās sākotnējās debatēs. Tagad pārējiem pie nākošā jautājuma darba kārtībā, pie tematiskajiem dokumentiem, un tagad atkal runāšu angliski. Kā jūs zinat, mums ir četri tematiskie dokumenti, un tagad mēs varēsim arī turpināt eh, diskusiju, ko jau mēs iesākām Daļa jau no šīs eh, informācijas ir iekļauta mūsu tikko atrunātajā dokumentā, ko sagatavojas Jakolīno kungs, bet nu tagad mēs varēsim izmantot četru kolēģu zināšanas un pieredzi, kas ir sagatavojuši šos četrus padziļinātos dokumentus. Tātad mums ir ziņojums par narkotiku karteļiem un saikni ar uh, Eiropas organizēto noziedzību. Uh, Tad mums ir dokuments par līdzekļu konfiskāciju, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, ko sagatavojas Mičelkungs. Tad mums arī ir dokuments par cilvēku, tiesi, par cilvēku kontrabandu Eiropā, ko sagatavojas Aijala Sanders kundze. Un vēl ir dokuments par kibernoziegumiem, jaunām inovatīvām stratēģijām cīņā ar šāda veida noziegumiem. Ne visi autori pašlaik ir telpā, nu, tad sāksim ar tiem, kas šeit pašlaik ir. Katram būs piecas minūtes, lai pastāstītu par savu dokumentu. Un tad beig beigās arī noteikti pārējie kolēģi ieradīsies. Tātad mums no sākuma būs prezentācija par katru dokumentu un pēc tam diskusijas. Un tad arī autoriem būs laiks atbildēt uz komentāriem. tā kā mēs runāsim par visiem šiem četriem dokumentiem uzreiz, tad eh, kolēģi, kas uzdos jautājumus, lūdzu norādiet, kam tieši jūs jautājat vai par ko jūs tieši komentējat. Kā pirmajam došu vārdu Diezam Demeres kungam, kas runās par narkotiku karteļiem un to saikni ar Eiropas organizēto noziedzību. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Mans tematiskais dokuments, kā jau jūs teicāt, runā par narkotiku karteļiem un saikni ar Eiropas organizēto noziedzību. Jū visi, jūs visi zinat, kas ir šie karteļi. Tās ir kriminālas organizācijas, kas vēlas izveidot un kontrolēt kriminālās darbības, aktivitātes. To mērķi ir ietekmēt narkotiku tirzniecību un izplatību, Narkotiku karteļi galvenokārt atrodas centrālu Amerikas reģionā, piemēram, Dominikas republikā, Trinidādā un Tobago un citur, un arī austrumu valstīs, piemēram, Pakistānā, Afganistānā un arī Amerikas Savienotajās valstīs. Daudzi karteļi sadarbojas, piemēram, Latīņa Amerikas Karteļi darbojas arī Eiropas Savienībā. Šie Latīna Amerikas karteļi piedalās arī laupīšanā, eiro viltošanā, cilvēku nolaupīšanā, ieroču tirdzniecībā un cita veida kriminālās darbībās. Tomēr referents gribēja piezīmēt, ka lielāko ietekmi drošības ziņā rada kokaīna tirzniecība. Nu, vismaz tāds ir mans viedoklis. Kolumbiešu, Peru un citu valstu karteļi, paramilitārās organizācijas teroristi kontrolē ražošanu un arī kokaīna izplatīšanu ir saikne starp šādām organizācijām un kokaīna izplatīšanu, un abas šīs problēmas ir jārisina kopā. Pastāv arī saites ar citām kriminālām organizācijām, jo, piemēram, Eiropa ir otrs lielākais kokaīna tirgus pasaulē aiz Amerikas Savienotajām valstīm. Kokaīna kontrabanda ir problēma visām Eiropas Savienības dalību valstīm, Tas ir tāpēc, ka šī noziedzība ir pārrobežu noziedzība, un ražošanas un piegādes kanāli ir pārrobežu kanāli. Problēmas sakne ir meklējama Latīņamerikas organizācijās, kas ir izveidojuši saiti starp Latīņameriku un Eiropas Savienību, un tā kā šīs organizācijas virzās uz priekšu, arī problēmas virzās uz priekšu. Piemēram, pierobežas rajoni Ekvadorā un citās valstīs ir tādi kā izējas rajoni, izējas punkti, no kurienes sākas kontrabanda. Kontrabanda nonāk uh, gala punktā ar avio pārvadājumiem vai ar jūras pārvadājumiem. Es gribētu teikt, ka vizīte Meksikā varbūt bija tāda ļoti vajadzīga nozīmīga, jo Meksika ir viens no galvenajiem spēlētājiem kokaīna tirzniecībā visā pasaulē. Mēs varam šeit runāt ar attiecīgām Amerikas iestādēm problēmas risināšanai vai ar citām organizācijām. Mums jau nav jābrauc obligāti uz ASV, bet es domāju, ka mums noteikti vajadzēja doties uz Meksiku. Atlantijas piekraste un Ibērijas puseli ir tādi mūsu vājie punkti. Piemēram, piegādes pat nonāk Liverpūles ostā. Jo vairākiem kartaļiem tā ir tāda vismīļākā kokaīna piegādes osta. jo jāsaka, ka Iberijas pussala šiem karteļiem jau kļūst par pārāk riskantu piegādes vietu. Tomēr runājot par tranzītu, diemžēl jāsaka, ka joprojām kontrabanda notiek caur Iberijas pussalu, un tur novērojams arī asiņains bandu karš. Kalderona, Kalderona valdīšanas laikā tika nogalināti apmēram 50 tūkstoši cilvēku. Īpaši šeit jāpiemina Los Cetes, gangs, eh, Los Cetes banda, kas ir savā ziņā arī paramilitāra organizācija. Vai man joprojām vēl ir laiks, jautā runātājs? Atvainojos, ka jau esmu pārtērējis, bet, nu, es runāju par Palermo, kas arī ir viena no galvenajām ievadu ostām. Itālijā šī joprojām ir liela problēma, jo lielākoties narkotikas tiek ievestas caur Palermo ostu. Pastāv arī saikne ar citām valstīm, un gangsteri darbojas eh, no Latīņamerikas valstīm virzībā uz Dāniju un citām valstīm. Runājot par nākotni, mums ir jāskata, kas notiek ar Soets kanāla kan ceļu, jo arī to varētu nākotnē izmantot. Tātad šeit kontrabanda notiek caur Soecas kanālu, caur austrumu dienvidu virzienu, virzienā uz Odesu. Un patēriņš varētu teikt, ka nākotnē arī varētu palielināties e, austrumu virzienā, piemēram, Krievijā. Manuprāt, arī marihuāna varētu radīt problēmas nākotnē Eiropā. Tā, tas arī viss, ko es gribēju teikt. Man bija vairāki avoti šim dokumentam, piemēram, policija un arī citi, bet līdz ar to paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs, bet varbūt vēlāk, kad atbildēsiet uz komentāriem, jūs varētu pievērsties kādiem konkrētiem punktiem. Tomēr jāsaka, ka ir arī rezolūcijas par noteiktām Āfrikas valstīm, piemēram, Gvinēja Besau, kur ir norādīts, ka kontrabandas fenomens ir pārvirzījies no Latīņamerikas uz citām val pasaules valstīm, bet nu tagad došu vārdu nākošai kolēģai Aijalas Senders kundzei, kas runās par cilvēku kontrabandu. Lūdzu. Paldies! Šis tematiskais dokuments, tāpat kā citi dokumenti ir sastādīts um, ļoti ātri, mums bija maz laika, bet nu, uh, domas par būtiskākajiem jautājumiem es jums jau varu prezentēt. Es atsaukšos uz uh, neseno direktīvu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Gribu teikt, ka šis dokuments tika sastādīts arī uh, ar, ar, ar mūsu palīdzību, un uh, tomēr ir uh, pāris tādi elementi, kuros ir uh, nepieciešama tāda padziļināta sadarbība. Paldies uh, parlamenta dokumentācijas centram, it īpaši Basili Jado kundzei, kas ir koordinatora cilvēku tirdzniecības apkarošanai Eiropā. Viņi man tiešām ļoti palīdzēja. Un tāpat atsaukšos uz sociāldemokrātu frakcijas priekšlikumu, Mēs labprāt gribētu Basiljādu kundzi ielūgt piedalīties darbā, jo domājam, ka viņa var tādus ļoti aktuālus datus sniegt un izteikt arī priekšlikumus, kas varētu būt nozīmīgi mūsu darbībā. Un um, manis teikto gribu īpaši koncentrēt uz pieciem jautājumiem. Eiropā jāpanāk ir tāda situācija, ka cilvēku tirdzniecība seksuālai izmantošanai vai arī strādāšanai tiek apkarota. Mēs runājam bieži arī par jauniešu un mazgadīgo ļaunprātīgu izmantošanu noziedzīgos mērķēs. Šis fenomens uh, aug plašumā. Uh, Un šīs personas dažkārt ne tikai uztver kā upurs, bet tiesas lietu sistēma viņus uztver kā noziedzniekus, ja viņi, piemēram, ir spiesti strādāt, zogot makus, proti kā kabatsāgļi. Situācija bieži attīstās tā, ka tā ir praktiski nu vairs neakceptējama jārunā par dažādiem līdzekļiem, par labu stratēģiju, par darba intensitāti un tādēļ šajā gadījumā apkarojot cilvēku tirdzniecību, es gribu piedāvāt, lai cilvēku tirdzniecība visā Eiropā tiktu uzskatīta kā atbaidoša un tiktu saistīta arī ar tādu sociālu uh, atgrūšanu dažādās valstīs un dažādās vietās, piemēram, seksuālās izmantošanas dēļ. Tas ir temats, par kuru cenšas plaši nerunāt, bet man liekas, ka par to ir skaļi un skaidri jārunā. Jāsaka skaidri, ka tas nav sabiedriski akceptējams. Nākošo piecu gadu laikā, manuprāt, būtu jāstrādā, lai ne tikai šī direktīva stātos spēkā, bet ai, lai arī tiktu izsludināts Eiropas gads cīņai pret cilvēku tirdzniecību, lai mūsu darbs būtu vēl efektīvāks. Un otrs jautājums. Datu aptvērums. Dramatiski pietrūkst skaidru statistikas datu, līdz ar to Mums a, praktiski nav iespējas novērtēt šādus a, datus un ļoti a, labi būtu, ja būtu tāda Eiropas novērošanas iestāde, jo šodien, neskatoties uz visiem tiem instrumentiem, kādi ir mūsu rīcībā, mēs aizvien runājam par vērtējumiem, nevis par precīziem datiem. Un līdz ar to ir ļoti grūti apkarot noziegumus, par kuriem mums ir maz datu, vai arī par kuriem mūsu rīcībā esošie dati ir ļoti atšķirīgi. Nu, tad grūti ir kaut ko tā ļoti nopietni plānot. Trešais punkts. Eiropas parlaments ļoti uzmanīgi raudzies, kā attīstās situācija upuru aizstāvībai un atbalstam. Nu, praktiski tie ir, ja tā var teikt, pirmās paudzes pasākumi. Jo tad, kad uh, upuri izsaka liecības, tad viņiem bieži ir eh, pašiem jāuzstājas eh, tiesas procesos. Šeit ir runa par cilvēku tirdzniecību, par piespiedu darbu, jo bieži vien upuri vienkārši nevar pretoties tam spiedienam, kādu viņi izjūt, un tas ir tādēļ, ka viņu situācija ir ļoti nedroša un tādēļ, ka viņi ir traumatizēti, respektīvi šī aizsardzība bieži vien netiek pietiekamā apmērā uzturēta. Un šie tiesa procesi bieži ir ilgi. Bieži vien ir grūti atbalstīt uh, upurus tādā izpratnē, ka viņi spētu uh, atgriezties uh, normālā dzīvē. It īpaši apkarojot organizēto noziedzību, jāmeklē ir arī līdzekļi, lai uh, varētu notiesāt uh, tirgotājus un upuriem ļaut uh, būt upuriem un palīdzēt upuriem. Tāpat arī ir uh, uzmanīgi jāraugās, no kurienes nāk šī nauda, kas ir izmantot noziedzīgajā uh, darbībā. Un ja policijai izdodas uh, šādas mafijas organizācijas un noziedzniekus identificēt, tad, diemžēl, dažkārt ir tā, ka sodi ir bijuši pat uh, samazināti. Nu, tas ir pilnīgi nepareizi. Līdz ar to jārunā par to, ka šī noziedzīgā darbība apjomā pieaug. Policija aiztur daudzus, par kuriem eh, iespējams ir zināms, ka tie ir uh, noziedzīgās starpībās iesaistīti, bet procesos um, pie notiesāšanas um, nenonāk. Un noslēgumā tagad. Noslēgumā gribu runāt par ārējo pasākumu nepieciešamību. Mēs runājam ne tikai par eh, pārobežu tematu, bet eh, par tematu, kuru risinot visās divpusējās eh, sarunās un līgums slēgšanā ar Ķīnu, Brazīliju, Vietnamu noteikti ir jāpievērš uzmanība šiem aspektiem. Proti, jāprasa, lai tiktu apkarota šī problēma tās saknē. Paldies! Um convidado para uma sessão futura da. da... Paldies, Āģēla Senders kundze, un jūsu ierosinājums, lai mūsu komiteja skatītu šo jautājumu nākošajās sanāksmēs, tiks ņemts vērā, mēs to esam pierakstījuši mūsu sēdes protokolu. Tas pats attiec arī uz. uz Tiesa Demēra kungs sacīto. Tagad pārēsim pie nākošā tematiskā dokumenta kibernoziegumi jaunās uh, izmeklēšanas stratēģijas un jaunās tehnoloģijas. Paldies, priekšstādātā. Esmu ļoti priecīga, ka mēs varam apspriest šeit šodien šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu - kibernoziegums. Esmu izstrādājis eh, dokumentu, bet es dokumentu par šo tēmu pateicos cilvēkiem, kas sadarbojas ar man šā jautājumā. Šis jautājums ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības politiskajā darba kārtībā, tāpēc ir svarīgi mums risināt šo jautājumu. Šonedēļ Kipras prezidentūra noturēja semināru par labāko uh, praksi sadarbībā apkarojot kriminālu noziegums. Un Budapeštā bija mm, konferences veltīta uh, informācija pēc sanāksmes Londonā 2011. gadā. Tur bija klāts eh, pār par simts eh, žurnālistiem, 600 dažādu eh, iestāžu pārstāvjiem. Šomēnes vairāk par 300 kibernozīguma apkarošanas profesionāļu ir apvienojuši savus darbību Eh, mēģinājumā apkarojot eh, kibernoziegumu. Kiber Europe, eh, Cyber Europe 2012. Vairāk kā jebkura cita organizētās noziedzības pazīme, kibernoziegumi vismagāk pārņem ekonomiku, un tad tie ir grūti izsekojami. Es ceru, ka mans dokuments ir atainojis, cik kaitīgs un daudzveidīgs ir uh, cibernozieguma aptvērums Eiropā. Un cerams, ka Eiropa sniegs atbildi. Kibernoziegumam ir vienreizēja iespēja skart mūs visus. Identitātes e, zākšana, e, cilvē, bērnu attēlu, pornogrāfisku attēlu izplatīšana, e, narkotiku un nelegālu medicīnas preču tirzniecību, botnet, pikšēšanu, un to, to visu veicina interneta izplatība internets var, iz, var tikt izmantots terorisma nolūkiem un arī uzbrukt eh, ar internetu palīdzību var eh, eh, valdības iestādēm. Secinājums ir tāds, ka nekas un neviens nav tik liels vai tik labi aizsargāts, ka tas nevarētu kļūt par potenciālu kibernoziegumu upuri. Kad mēs plānojam mūsu informēšanas tīklus, tad galvenais ir informētība un sadarbība. Svarīgi mums ir jānodrošina, lai Eiropas iedzīvotāji apzinātos, ar kādiem draudiem viņi saskaras un lai viņi labāk zinātu, kā viņi sev var aizsargāt. Izglītība, izglītošanai jāsākas no darba vietām un jāizplaš tālāk. Cilvēkiem jāapzinās katreiz, kad viņi leju pielādē dziesmu vai uh, filmu, par kuru viņi nav strādājuši, ne tikai kaitē šīm industrijām, bet iespējams arī sniedz savu ieguldījumu organizētajā noziedzībā. Kad cilvēki iepērkas internetā, viņi iespējams apdraud savu identitāti vai pat dzīvību. Un uh, bērni, uh, kas rotaļājas ar internetu, arī tiek apdraudēti Katrā ziņā cilvēkiem un organizācijām Eiropas iedzīvotājiem jādara vairāk. 388 miljārdi eiro izmaksā pasaules ekonomikai kibernoziegums. Tātad katrai tiesību sargājušai iestādē, katrai valdībai ir jāce, jāstrādā, lai apkarotu kibernoziegumu. Un galvenais mums nodrošināt, ka šis vēstījums visiem ir zināms. Pateicos Eiropolam un komisijā par tās darbu, strādājot pie informācijas sistēma direktīva. Cieši sadarbība Eiropas Savienības un pasaules līmenī ir būtiski svarīga, jo noziegums kiberjomā ir eh, globāls un līdz ar to arī mums visiem jāsadarbos globāli jāsadarbojas tiesības sarz, sardzības iestādēm visā pasaulē. Tā jābūt sabiedrības eh, starptautiskās diplomātijas eh, eh, pamata prioritātei. Ir pēc iespējas vairāk jāaizsargā internets sistēmas Un arī ražotājiem jāapzinās, ka viņu programmatūra jābūt tādai, lai to nevarētu pārņemt noziedzīgi tīkli. Interpols un cits organizācijas strādā, lai veidot uzticams tīklus, taču ir jāsadarbojas plašāk. Ir arī jāizvērš skaidrs sodības, sodāmība kibernoziegumu īstenotājotēm jāizveido programmas, kas pārēdz uh, uzticamu informāciju un statistiku, uz kuras pamata var darboties. Mēs visi apzināmies, ka pat laman ir samazināts budžets, darbs nevar risināties viegli, tomēr mūsu kopīgais darbs pie šī pievienoto vērtību. Un noslēgumā teikšu to pašu, ko sacīju sākumā. Būtiski, lai šis tēmats būtu svarīga prioritāte mūsu darbā apkarojot nosiecību. Tas nāks par labu ne tikai Eiropas Savienības iedzīvotājiem, bet arī veicinās uzticēšanos eh, iepirkumu veikšanai internetā. Mēs nevaram būt pārāk ambiciošai ziņā. Mums ir jāiesaist arī mūsu starptautiskie partneri, lai šo problēmu apkarot pēc iespējas visaptvarošāk. Paldies! paldies, un mūsu kolēģis G. Mičels, turpin priekšsādātājs, ir iedodies. Līdz ar to jūs mums pastāstīsiet par savu dokumentu īpašuma konfiskācija kā instruments, lai uh, atņemtu kriminālajām organizācijām viņu ieņēmums uh, savu noziedzīgo darbību īstenošanai. Tātad jūs pastāstīsiet, un uh, pēc tam tad uh, varēšu jums uzdot jautājumus. Pēc jautājumu kāds jūs varēsiet atbildēt sniegtiem jautājumiem. Paldies, priekšsādātājs, saka Mičelkungs. Man būs jādodas tālāk jābalso ekonomikas komitejā Es ceru, ka mm, prezentācijas noslēgumā es atkal varēšu būt ar jums. Manam dokumentam ir viens pamatmērķis. Tas norāda uz to, ka ir jāizvērš krimināli iegūtu īpašumu konfiscēšanas modelis visā Eiropas Savienībā. Ano aplēš, ka apmēram 2,1 triljons uh, ASV dolāri 2009. gadā bija nelegāli iegūti līdzekļi, kas ir 3,6% no pasaules iekšzemes koprodukta. Skaidrs, ka kriminālās organizācijas miljardiem eiro iegūst gadu. Manā valstī īrijā ir uh, uz uh, uh, civiltiesībām balstīts uh, modelis, kā konfiscēt uh, nelegāli iegūtus līdzekļus. Uh, žurnālisti tika nogalināti kriminālo uh, bandu rokās, jo viņi izmeklēja nelegāli iegūtus līdzekļus. Un līdz ar to uh, īrijā tika paredzēts uh, instruments, kā iepriekš jau konfiscēt līdzekļus. Administrīvā konfiskācija gan neaizstāja kriminālu procesu, tomēr tas jau ļauj, tā jau ļauj laikus vērsties pret krimināli iegūtiem līdzekļiem, pirms vēl tiek izvērsta um, tiesas prāva. Ir jā, jātīsta Eiropas Savienības juridiskais ietvers šai ziņā, daudz jau ir darīts, tomēr vēl turpmāk ir jāstrādā, lai panāktu kopīgu īpašumu konfiskācijas režīmu. Manā dokumentā ir atainot vairāki posmi, piemēram, informācijas apmaiņas sadarbība, um, dalība valstu vidū īpašuma atdošanas jomā un arī starpaģentūru tīkls un attiecīgi instrumenti. Komisijas priekšlikums ir Pirmais priekšlikums šai jomā - īrijas prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkā, lai šo instrumentu īstenot, taču jānorāda uz to, ka ir vairāk jautājumu vēl jāatrisina pirms šī direktīva stāsies spēkā. Proti, ir pilnīgi jāatbalsta apusēja atzīšana lēmumam iesaldēt nelegāli iegūtas līdzekļus. Dažas dalībvalstis jau šāda sistēma ir izstrādājuši, citas vēl ne. Kādiem jābūt minimāliem standartiem? Pastāv fundamentāls konstitucionāls uh, dabas jautājumi, kas vēl nav atrisināti, un šai ziņā īri varētu būt kā paraugs. Uh, īpašuma uh, konfiskācija vēl pirms uh, uh, pirms notiesāšanas eh, šis eh, noteikums eh, it kā ir pretrunā sestajam pantam cilvēku tiesību konvencijā, taču šie jautājumi tika veiksmīgi atrisināti. Jāatceras, ka viens no pamat mērķiem Eiropas Savienībai ir drošība, tiesiskums, uh, un brīvība šādas telpas izveida tās iedzīvotājiem jānodrošina ir cilvēku un preču brīva aprite. Lisabons līgums nodrošina vienotu kompetenci eh, drošības, brīvības un tiesiskuma jomā visām dalībvalstīm. Līdz ar to mums jāizmanto šīs pilnvaras tā, lai nodrošinātu eh, mūsu pilsoņiem labāku dzīvi. Tā, lai nepieļautu tādu situāciju, ka vienā dalībvalstī īpašums tiek konfiscēts un vienkārši pārvietots uz citu. Mums vienkārši jānodrošina tāda sistēma, kurai pakļaus viss. Paldies, paldies, Mičel kungs, turpin priekšstādātājs. Pateicos visiem četru tematisko dokumentu autoriem un arī mūsu kolēģim Salvadorī. Salvadori Jakolīnī par viņu darba dokumentu. Mums tagad ir visaptvarošs ieskats. Esam ieguvuši diezgan detalizētu informāciju attiecībā uz tradicionālajām eh, jomām, tādām kā narkotika tirzniecība un cilvēku tirzniecība un jaunām jomām, tādām kā kibernozieguma un, protams, arī iespējas ne nelikumīgi iegūtu īpašu, eh, īpašumu konfiscēšanā. Eiropas Savienība dalībvalsts miljardiem eiro zaudē uh, Nu, noziedzīgas darbības. Nav paredzēta koordinātoru izteikšanās kārta, taču, ja vēlties, tad varbūt varētu līdz izteikties vienkārši locekļi, Janāko kundze un Gabriela kundze. Ja nevienam iebildumu nav koordinātori, tad varam tūlīt pievērsties debatām. Janāko kundze, lūdzu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε... Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Kolēģi teiktais, protams, arī tematiskie dokumenti un referenta dokuments. Visi šie dokumenti ir ārkārtīgi svarīgi, un referentam ir pilnīga taisnība. Tad, kad viņš runā par šiem priekšlikumiem, it īpaši arī saistībā ar līdzekļu konfiskāciju un tālāku šo te līdzekļu izlietošanu. Jo mums ir jānovērš tas, ka noziedznieki vienkārši izvēlas valstis, kur labāk darboties pēc principa, kur mazāks sots par noteiktu noziegumu. Izskatot šos jautājumus un runājot arī par, ar kolēģiem eh, no Grieķu parlamenta, manuprāt, nekas īpaši daudz pēdējo 20 gadu laikā nav mainījies. Piemēram, pēc Berlīnas mūra krišanas. Ja mēs paskatāmies, kādas bandas šajā laikā ir izveidojušās, man jāsaka, ka uh, tad un varbūt pat arī tagad, ja mēs skatāmies uz lielajām ostām Liverpūli, piemēram, uz Amsterdamu, jau tad šīs vietas bija ārkārtīgi nozīmīgas eh, kontrabandas ieviešanas vietas. Tas pats attiecās arī uz Āfriku. Nu, ir skaidrs, ka cīņa ar narkotikām sākās jau tad, un šī cīņa ir turpinājusies jau ļoti ilgi. Atceros, ka pirms ilga laika, 78. gadā, es rakstīju ziņojumu par kokaīnu tirzniecību. Tātad par kokaīnu, kas nāk no Latīņa Amerikas. Kokaīna tirzniecība jau pastāv ļoti ilgi. Runājot par Dieskunga jautājumu un par Vašingtonas iestādēm, manuprāt, tik tālu jau nemaz nav jāiet, lai noskaidrotu, kāda ir situācija. Informāciju, manuprāt, var arī iegūt Grieķijā, Beļģijā vai kur citur. Priekšsēdētājs tomēr gribēja vēl turpināt. Priekšsēdētājs saka, Jā, es jau arī to teicu, ka mums nav jābrauc uz ASV. Gribēju vienu lietu pateikt. Diemžēl es nepateicu, cik ilgi katram būs dots laiks, bet uh, divas minūtes tika paredzēts, un jūs jau runājat krietni ilgāk. Ja Naku kundze tomēr grib runāt un saka, ka būtu laba, ka tomēr būtu laba doma apmeklēt Ameriku un eh, satikties ar narkotika apkarošanas biroja vadītāju. Varbūt arī ar Interpolu vadītāju mums būtu jārunā, kam ir daudz vairāk informācijas kā jebkuram citam. lai mēs redzētu, kādi pasākumi ir nepieciešami. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka šis jautājums ir ar daudziem un dažādiem aspektiem, un īpaši tas attiecas uz organizēto noziedzību un šo te problēmu risinājumu. Manuprāt, viņi mums ir vairākus soļus priekšā. Uh, Un ļoti daudz ir jādara gan strādājot ar tiesu iestādēm, gan arī mums pašiem, lai mēs šo te problēmu varētu savā ziņā ierobežot. Un šī problēma ir pastāvējusi ilgu laiku, un mums beidzot tā ir jāatrisina. Paldies, saka priekšsēdētājs. Runājot par delegāciju vizītēm no šīs komitejas, par to mēs runāsim koordinātoru sanāksmē, nu kā tas parasti notiek. Tagad Gabriels kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es no savas puses gribu apsveikt četrus kolēģus par viņu ļoti vērtīgo ieguldījumu. Es domāju, paraugoties uz šiem četriem dokumentiem, mēs jau tagad varam identificēt kopīgas ierod, ieteikumus par to, kas Eiropas saimnībai būtu jādara, būtu jādara tiesību aktu jomā. Bet es vairāk pievērsīšos Ajala Senderkundzes dokumentam par cilvēku tirzniecību. Uh, Es arī augstu vērtēju šo priekšlikumu. Uzklausīt Vasilijādu kundzi, kas ir atbildīga par šo jautājumu Eiropas Savienību. Es domāju, ka viņi ir veltījusi daudz spēku Um, risinot šo problēmu, un es domāju, viņi mums var sniegt vērtīgu informāciju tā atbalst šo priekšlikumu. Turklāt es, varētu, nāk, es gribētu nākt klājā ar vairākiem priekšlikumiem. Tā tad pirmkārt ir jāuzsver prevencija, ir jāīsteno informēšanas kampaņas, sabiedrības uh, informēšanas kampaņas, tā ir arī ļoti būtiski izdēļ šie tematiskie dokumenti. Un tad tālāk runājot par policijas eh, informēšanu, izglītošanu, ir svarīgi, lai eh, policisti spētu identificēt cilvēku tirsniecību, jo te ar vienu arī parādās eh, jaunas formas, jo arī kriminālas organizācijas pielāgojas jaunai situācijai. Treškārt varētu paredzēt īpašu numuru, lai palīdzētu telefonu numuru, kur varētu vērsties upuri. Ajāla Sendera kundze arī piedāvā šo priekšlikumu. Tas ir konkrēts priekšlikums un to atbalstu. Vēl man ir viens jautājums, kas ir daudz konkrētāk. Pirmkārt, kāpēc mēs nevarētu sākt ar uh, labākās prakses pāraugu identificēšanu un to popularizēšanu. Tā trūkst Eiropā. Otkārt, kādi ir finansiālie līdzekļi, kur ir mūsu rīcībā, lai stiprinātu sadarbību un lai iegūtu tos datus, kur mums trūkst, kā jau tik norādīts. Uh, kā varētu izveidot, piemēram, kopīgas komandas, kas apkarotu cilvēku tirzniecības fenomenu, jo mēs apzināmies, pamatoties uz nelielo pieredzi, ka šīs komitejas ir ļoti, eh, šīs komandas ir ļoti ierobežotas, eh, to personālam ir jāzina daudzas Eiropas Savienības valodas, jāpazīst arī Eiropas Savienības tiesību akti, tā nevisas. visas dalībvalstīs ir, tātad tas vēl ir jāuzvar. Un pēdējais jautājums attiecībā uz sadarbību ar daudzām pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Es domāju, ir vairāk jāiesaista vietējās pašvaldības, un mēs kā parlaments varētu uzstāt uz to, lai šī partnerība veidotos ātrāk, jo mūsu Vasilijā, stratēģija, ko mums eh, jūnijā izstāstīja Vasilijāto kundze, par eh, izveidas termiņu paredzēts 2014. gads. Es domāju, mēs nevaram tik ilgi gaidīt, ņemot vērā uh, Ajala Sanders kundzes minēto, ziņojumā minēto informāciju mums ir jādarbojas, jāsadarbojas visas Eiropas Savienības līmenī. Paldies, saka Tavareša kungs, paldies par jūsu konkrētajiem ierosinājumiem. Un sekretariāts man atgādina, ka 2013. gadā dosimies uz ASV, un, protams, ka tad arī mums būs iespēja tikties ar svarīgajiem pārstāvjiem. Lūdzu, Kostevo kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un arī es no savas puses gribu pateikties un četriem referentiem un apsveikt viņus ar viņu lielisko darbu un pateicos arī Jekolino ja kungam. Tas ir ļoti labs pamats darbam tālāk. Daži komentāri par šiem tematiskiem dokumentiem. Runājot par eh, narkotiku karteļiem un cilvēku tirzniecību Te ir tāds jautājums, uz kur jau agrāk norādīju. Es domāju, būtu vērts paraudzīties uh, uz šo iespēju nodrošināt telefonu numuru cilvēku tirdzniecības upuriem. Varētu arī paredzēt šādu telefonu numuru attiecībā uz narkotiku tirzniecības upuriem. Katrā ziņā tāda nepieciešama pastāv īrijā, un mēs to varētu attiecināt uz visu Eiropas Savienību. Vēl es gribu pateikties Ajēla Sendera kundzei par viņas ļoti labi sagatavoto dokumentu, un vēl es gribu norādīt uz to, ka viens no svarīgiem jautājumiem, uz kuru viņa norādīja, ir trūkstošie statistikas dati. Tātad pie tā ir jāstrādā un arī jāaizsargā cilvēku tirzniecības upuri. Attiecībā uz īpašumu konfiscēšanu, Gei Mičel kungs, mans kolēģis ir no manas valsts, es domāju, īrijā esošais modelis ir ļoti labs, ir tā tāda eh, nelegāli iegūto līdzekļu konfiscēšanas birojas. Es atbalstu ierosinājumu, ka nelegāli iegūtie līdzekļi tiek eh, konfiscēti un tad ieguldīti sociāli vērtīgām darbībām. Uh, Arī ierosinājums strādāt ar vietējām varas iestādēm un nevalstiskajām organizācijām ir augstu vērtējams. Runājot par kibernoziegumiem, būtisks ir izglītošanas jautājums, un Eiropas Savienība šeit varētu daudz ko darīt. Vēl ir jautājums, protams, ir lieliski šie dokumenti un ļoti labi secinājumi, taču no savas puses es varbūt varētu uzdot jautājumu, kā mēs virzīsimies tālāk, kā mēs izmantosim šos dokumentus, lai varētu sniegt savu ieguldību, jo mēs varam nākt klē ar lieliskiem dokumentiem un brīnišķīgiem ierosinājumiem, taču jautājums, kā mēs reāli tos varam īstenot praksē. Paldies! Paldies, Kastelo kundze! Saka priekšstādātājs, tā kā jūs uzdevāt konkrēts jautājums mūsu kolēģiem, tad varbūt ja jau vēl gribas, vēlas izteikties viena persona, Vailers kundze, Taču tā kā jums būs balsojums, eh, Mičela kungs, ekon komitejā, un jums būs jādodas prom, tad varbūt tad, kad atbildēsiet, tad vispirms atbildēsiet jūs. Un runājot par tematiskiem dokumentiem un mūsu kolēģi Jakolino sastādīto dokumentu, jūsu darbs kā grozīm iesniedzējiem kad nāksim klajā ar starposma ziņojumu, ir nodrošināt detalizētu informāciju šais dokumentos. Es ceru, ka jūs ar saviem grozījumiem uzlabosiet mūsu vidustermiņa, ja pagaidu ziņojumu. Un tad, ja šodien koordinātoru sanāksmē mūsu ierosinājumi tiks atbalstīti, tad mums līdz 2013. gadam ir jāuzlabo šie dokumenti. Tad Vailers kundze un tad uh, eh, Gejs Mičels. Lūdzu, Vailers kundze. No Anagan. Paldies, priekšstādātāja kungs. Vailers kundze saka, pavisam īsi uzstāšos, jo es neesmu izlasījusi mūsu kolēģi Džakolīnī dokumentu pilnīgi visu, bet tas, ko es izlasīju, man liekas, ka tas ir ļoti liederīgi eh, mūsu darbam. Un man liekas, ka mēs šodien esam paveikuši eh, to, ka mm, esam apkopojuši to, ko esam uzklausījuši un izstrādājuši. Un tas, kas ir pateikts diskusijās, ka nu sākumā mums eh, šis viss ir jāizskata un jānovērtē. Šodien no rīta piedalījos eh, pasākumā 20 gadu iekšējā tirgus notika uh, svinīgi pasākumi, veselu nedēļu tam ir veltīta, un uh, konstatēja, cik daudz viss jau ir eiropeisks, un šeit šajā jomā es redzu, cik maz Eiropas uh, risinājumi ir. Katrai dalībvalstī ir pāris kaut kādas labas idejas un prakses, kurās, nu, piemēram, vienota, uh, vienots telefona numurs, kur zvanīta nacionālajā valstī. Uh, bet ārpus um, šīm nacionālajām valstīm šī informācija nekur nav zināma un netiek arī nekur apkopota. Arī komisija, man liekas, to nedara. Nu, vismaz nekur neredz atsauci uz um, tādu iestādi. Un mūsu nākotnes darbam būtu um, ļoti nozīmīgi, lai šis darbs um, tiktu koncentrēti veikts. Es strādāju arī IMCO, un tas, kas mani nodarbina, ir krāpšanas mēģinājumi, krāpšana. Uh, iepirkumā. Un šeit ir uh, pilnīgi pamatots uh, apkopojumā rakstīts, ka ir jābūt iespējai ar uh, likuma palīdzību, ko tagad izstrādā Tarabēlas kungs. Uh, tās firmas, kas kaut kādā veidā ir pamanīts kriminālās aktivitātēs, uh, izslēgt no uh, iepirkumtiesībām, bet tas jau eksistē, tas nav nekas jauns. Bet mums vajadzētu uzzināt. Uh, kā, kur šie gadījumi, nu ne jau tikai tie mazie, bet nu tie ir tādi lieli uh, apjomi, sākot ar pieciem miljoniem, kur tad uh, ir informācija par šiem uh, jautājumiem? Nu nav jau tā, mm, kā mums vienmēr jāskatās uz Eiropas kopienu tiesu, vai tā, šis šāds gadījums tiek izskatīts. Nevienmēr jau viss nonāk arī tiesā. Mums vajadzētu komisijā koordinēšanas iestādi, kas šādu informāciju apkopot un kur mēs zinātu, kas jau ir noticis. Nākošajā ietekmes novērtējumā iekļaut to mūsu apsvērumos. Nu, kā jau teicu, nacionālā līmenī daudz kas ir sasniegts. Daudz, kas, daudz soļi ir spērti arī Eiropas līmenī, bet, nu, man liekas, ka daudzi nezina neko, ko otrs saka. Nu, kā mēs vāciski sakam, labā roka nezina, ko kreisā dara. Tas arī ir tāds zināms uzdevums parlamentam pašam. Muito obrigado, senhora Vailer. Então vamos. Paldies, Vailers kundze, saka priekšsēdētājs. Tagad atgriezīsimies pie tematisko dokumentu autoriem, lai viņi varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem un komentāriem. Mums ir daudz detaļu šajos dokumentos iekļauts, un šī varbūt ir tā pirmā reize, kad mēs par tām runājam. Piemēram, Jālas kundzes ziņojums runā par vairākiem cilvēkiem, par daudziem cilvēkiem, kas ir iesaistīti piespiedu darba veikšanā, par cilvēku tirsniecību. Mēs runājam par apmēram vienu miljonu cilvēku visā Eiropas Savienībā. Ir arī seksuālās izmantošanas upuri. Bet, kā jau teicu iepriekš, mēs sāksim ar Mičela kungu, kas atbildēs uz jautājumiem, uh, kas tika uzdoti par viņa dokumentu par līdzekļu konfiskāciju. Jums ir vārds, lūdzu. Liels paldies, ka ļāvāt man pirmajam izteikties. Es arī gribēju pateikties kolēģiem, it īpaši kolēģim Jakolino kungam un viņa darbiniekiem par lielo, lielisko sadarbību, par lielo darbu, jo bija lieliski strādāt ar viņiem kopā šādā veidā. Paldies arī tiem, kas runāja un uzdeva jautājumus. Es piekrītu tam, ka līdzekļi ir jāizmanto sociāliem mērķiem. Mums, protams, būtu jānosaka kādas vadlīnijas, bet ir jau arī zinām precedenti šajā ziņā. Ja komiteja ir ieinteresēta un ir arī varētu arī drīz uzņemties um, Eiropas Savienības padomas vadību, un mūsu, priekš, mūsu premjerministrs ir patiešām arī personīgi ieros, ieinteresēts šādos jautājumos, šādu jautājumu risināšanā. Uh, Varbūt, ka mēs varētu komitejā referentu kopā priekšsēdētāju kaut kādā formā nu, strādāt pie šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka mums ir jācīnās pretī ne tikai noziedzniekiem, bet mums arī ir jāparāda cilvēkiem, ka nevar vienkārši pārkāpt likumu un nesodīt aiziet prom. Mums ir jānodrošina, ka tiesiskums ne tikai tiek panākts, bet arī tiek parādīts, ka tas tiek panākts. Ja cilvēkam ir līdzekļi, bet darba viņam nav bijis jau desmit gadus, tad šim cilvēkam ir jājautā, no kurienes nauda nāk, un ir pamatojums šādiem jautājumiem. Nu, ja viņi var atbildēt, tad nekas tālāk nenotiek. Bet, jā, ja šādas uh, skaidrojuma adekvāta nav, tad tiesa pieņem attiecīgus secinājumus, piemēram, 10 miljoni bankā, no kurienes nauda ir, un, un tad viss ir skaidrs. Cilvēks pat varbūt nav atzīts par vainīgu ne par kādiem īpašiem kriminālu noziegumiem. Tad balstoties uz civilu orderi šos līdzekļus var vienkārši konfiscēt. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, mums tas ir jāizprot. Otkārt, ņemot vērā arī īrijas piemēru, par kuru es, protams, vislabāk zinu, bet, nu, tātad sociālā sistēma, uh, policija, uh, muita, ieņēmuma dienests, visi šie cilvēki strādā kopā, bet ir tāds Ķīnas mūris, jo viņi var izmantot informāciju tikai konkrētam mērķim, kuram viņi to ir ieguvuši. Un bieži var teikt, ka nu, citu iestāžu ziņā nav šīs lietas, un viņiem ar to vispār nekas nav jādara un tā tālāk. Uh, bet šī sadarbība mūsu gadījumā ir ļoti labi strādājusi, un tiesas arī šeit ir iesaistījušās, un tiesas ir atzinušas, ka šāda pieeja ir atbilstoša Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Protams, ka mums ir jāizstāv pilsoniskās brīvības, par to vispār nav jārunā, bet tajā pašā laikā mums arī ir jācīnās ar noziedzību, un mums ir jāskatās, kur var šādu mehānismu piemērot, un mana valsts ir labs piemērs tam. Manuprāt, ministru padomu var pārliecināt, un manuprāt, arī komisija jau ir pārliecināta, ka mums, kā ievēlētā institūcijai, arī ir kaut savs vārds jāsaka. Protams, ka mēs varam runāt par detaļām, bet šis eh, būtu tāds nopietns labs solis uz priekšu. Paldies, nu tad tagad dosim vārdu Diesa Demeras kungam. Es piedāvāju atbildēt tāpat kā Gaja Mičela kungs. Tātad nepārkāp četru minūšu robežu. Demers kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju izteikties par dažām lietām. es jau pieminēju, ka tad, kad eh, mēs eh, gribam runāt par noteiktām lietām ar narkotika apkarošanas biroju ASV, mums nav obligāti tur ir jādodās, jo līdzīgas organizācijas darbojas arī Eiropā. Mēs, piemēram, varam doties uz Hāgu, Lionu vai Madridi, un tur arī līdzīgām organizācijām ir to galvenie biroji. Otkārt par Liverpūli. Tas, ko es rakstīju savā dokumentā, protams, dokuments jau ir jāizlasa. Tur bija rakstīts, ka Liverpūle vairs nav tāda, kā bija agrāk. Tā tad vieta, kur satiekas dažādi narkotika ceļi. Nē, Liverpūle ir pārgājusi citā līmenī cilvēki, kas darbojas Liverpūlē, viņiem ir bāzes dažādās vietās. Viņi ne tikai saņem tur šos produktus, šīs narkotikas, bet arī meklē no citām valstīm. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es negribu šeit runāt par to, vai mums jābrauc uz ASV vai nav. Bet es gribēju teikt, ka Vašingtonā ir Eiropas Savienības pastāvīgā delegācija, kas var nodot tālāk informāciju, un mēs varam izmantot šīs iestādes pakalpojumus. Bet nu tagad došu vārdu Aielas Senders kundzei, kas runās par cilvēku tirdzniecību lūdzu. Paldies un paldies par atbalstu. Paldies, paldies arī par izteiktajām piezīmēm un skaidrojumiem par šo dokumentu. Tāpat arī paldies komitejas sekretariātam par pacietību, par to, ka tik pacietīgi strādāja ar mani. Kā jau Mičela kungs teica, tas pirmām kārtām nozīmē profilaktisku darbību un arī sekot naudas plūsmai. Uh, ir jāmēģina ne tikai novērst uh, naudas atmaskāšanu, bet jādarbojas arī profilaktiski un neiet runa tikai par kaut kādu mm, pārmeklēšanu, bet uh, jāraugās arī, kā strādā biroja tajās valstīs, kurās ir ekonomiskas uh, problēmas. Un, ja nepieciešams, iejaukties, nu, piemēram, Somālijā. Uh, Ir uh, cilvēki, kas uh, strādā um, ļoti uh, ērtos un tīros birojos un vada pirātu darbību, kas tiek veikt no jūras puses. Paldies jums par visa veida informāciju, runājot par instrumentiem un labo praksi. Mēs ceram, ka direktīvu varēs īstenot visās valstīs un ka tas notiks pietiekam ātri. Uh, Bet uh, līdz šim tas uh, nav noticis. Nu, nav uh, bijis iespējams uh, eksploatāciju novērst um, jebkurā veidā, jo skaitļi ir uh, patiesi skandalozi. Man liekas, ka ir uh, jāstiprina mūsu centieni, ir aktīvi jāstrādā. Un uh, runājot par to ir jāuzsver, ka uh, cilvēku tirdzniecība ir ļoti bīstama. Un ja kāds ir kļūst par upuru cilvēku tirdzniecības praksai, tad uh, ir nepieciešama numura, kur piezvanīt, lai uh, varētu uh, meklēt palīdzību, tāpat arī arotbiedrības darba devēji pašvaldības varētu aktīvi strādāt. Es neesmu īpaši runājusi par to, ar kādiem instrumentiem, jo citādi dokuments būtu pārāk garš, bet nu uzsvēršu to, ka manā mm, skatījumā ļoti nozīmīgi ir tas, lai komisija izstrādātu stratēģiju direktīvas ieviešanai, līdz 16. gadam. Mēs tagad strādājam arī pie laika posta līdz 2020. gadam. Un uh, esmu lūgusi arī par to uh, informēt man, kādu finanšu līdzekļu nepieciešama. Un arī Vasiljāniem kundzi esmu lūgusi uh, uzskaitīt, kas ir nepieciešams. Toreiz, kad sastādīju man dokumentu, šie dati vēl nebija pieejami. Un es ceru, ka mēs varēsim aktīvi strādāt tieši ar šiem jautājumiem, lai varētu pietiekam daudz finanšu līdzekļu sniegt cīņai ar šo uh, fenomenu. Paldies! Maklārkins kundze tagad. Paldies! Vēlos pateikties visiem, kas šīs komitejas darbu uzskata par būtisku. Viena lieta, ko es gribēju sacīt, mums jāspēj rīkoties pēc, tikpat, tikpat ātri kā noziedznieki. Pat labam noziedznieki spēj uh, pārvietoties ātri, pielāgoties, mainīt savus uh, uzņēmē darbības modeļus, un tad mūsu atbildi arī jābūt attiecīgai. Ir cilvēki, kas novēro šo, šīs parādības, un daudz jau darba tiek īstenos dal, dalībvalstīs. Mums jānodrošina, lai nebūtu pārklāšanās, mums vienkārši jau īstenotais darbs jāizmanto. M mēs tagad mācāmies, kā izmantot tehnoloģiju mūsu interesēs. Uh, Noziedznieki to izmanto savās interesēs, un arī mūsu reakcijai jābūt balstītai uz šo tehnoloģiju, pēc iespējas ātrāk spējot atbildēt. Ceru, ka mēs varēsim strādāt kopā un sagatavot reālas rekomendācijas. Un, un cerams, ka mēs šādi varēsim apkarot organizēto noziedzību ES. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Un nobeigumā Jākolīno kungs. Viņš ir referents vispārējam darba dokumentam par organizēto noziedzību. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka man šeit būtu daudz piebilstams. Es domāju, mēs esam uz pareizā ceļa. Un visi šeit izskanējušie komentāri bija ļoti skaidri un konsekventi. Proti, mūsu mērķis ir precīzi, mums ir labāk jā norāda, ka mums ir jācīnās pret naudas atmazg atmazgāšanu, korupciju un noziedzību. Un tā jābūt arī prioritātei Eiropas parlamentā un Eiropas Savienības institūcijās. Un es mēģināšu visu centienus apvienot un domāju, pateicoties sekretariātam, man arī lielā mērā tas ir izdevies. Tātad man ir izdevies šīs uh, mīklas gabaliņu salikt kopā, pamatojoties uz individuālo locekļu ieguldījumu. Skaidrs, ka tiks sagatavots arī otrais šī dokumenta variants 1. decembrī, un tātad trešā versija tiks sagatavota janvārī. un tas nozīmēs, ka būšu īstenojis savu uzdevumu. Taču to spēšu izdarīt pateicoties politisko grupu un arī individuālo deputātu ieguldījumam. Protams, ka mums jānodrošina labāka tiesību aktu harmonizēšana Eiropas Savienībā, lai apkarotu organizēto noziedzību. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka līdztekus tam mēs spējam efektīvi apkarot noziedzību. Piemēram, nosakot, ka līdzdalība organizētās noziedzības grupējumā ir noziegums. Tātad mums jāstrādā visiem kopā. Paldies! Paldies, turpina priekšstādātājs, paldies Jakolīno kungam, paldies visiem kolēģiem, kas strādājuši pie tematiskiem dokumentiem. Es domāju, jā. Ja Mēs sadarb, tikpat veiksmīgi sadarbosimies arī otrajā un trešajā ziņojumu sagatavošanas posmē. Tad vēl jau labāk. Pateicos mūsu kolēģiem, viņu asistentiem, sekretariātam, referentam. Paldies visiem, kas sadarbojās šo dokumentu sagatavošanu. Porsolino kundze, lūdzu. Es tikai gribēju pakomentēt. Ņemot vērā to, ka šī ir pēdējā komiteja sanāksme pirms Itālijas apmeklējuma, mēs esam saņēmuši programmas uh, uzmetumu vēl tām sanāksmēm, kas ir paredzētas. Mūsu sanāksme Milānā neiekļauj dažus Eh, dažas personas, kas mūsu skatījumā ir ļoti svarīgi. Mēs netiksimies ne ar vienu, kas nodarbojas ar naudas atmazgāšanas apkarošanu vai arī uh, tiesnešus. Kā jūs zināt, uh, bija cilvēki, kas uh, liecināja par to, ka mafija ir iefiltrējusies valsts iepirkuma procedūrās Un ne ar vienu no šādiem cilvēkiem mēs arī netiksimies. Paldies! Paldies! Turpin priekšstādātāji šo jautājumu apspriedīsim koordinātoru sanāksmē, kas notiks 17.30. Aktā sekretariētām informācija par šo punktu. Sekretariāts man informēja, ka vairums no eh, cilvēkiem, ar kuriem vēlējāmies tikties, patiesībā nebija pieejama, taču mēs koordinatoru sanāksmē turpināsim šo jautājumu apspriest. Varbūt varētu iekļaut dažus cilvēkus, kurus jūs pieminēt. Vai pie citiem jautājumiem kāds vēlas izteikties? Nē? Tādā gadījumā nākošā mūsu īpašās komitejas sanāksme notiks Briselē 12. novembrī plūksten 15. līdz 18.30. Tātad no 3 līdz 7 pēcpusdienā. Tātad dažādi citi jautājumi nav. Tad 17.30 būs koordinātors sanāksme, taču visu koordinātoru klāt nebūs. Līdz ar to šī sanāksme tagad ir beigusies, neliela pauze pirms koordinātora sanāksmes, kas sāksies 17.30. Paldies!